this. Yeah, yeah, thank you. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen? Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Es <laughs> strēju without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Paldies, dāmas un kungi. Vēlos eh, sirsnīgi sveikt mūsu vidū Čehijas Republikas prezidentu Milošu Zemānu. Mums ir ļoti liels gods jūs šodien sveikt mūsu vidū šeit Eiropas parlamentā. Jūsu mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības slāvu Čehijas republikā. Čehijas republika ir daudz devusi Eiropas Savienības politikas veidošanā. Tieši tāpēc mēs ļoti jums pateicamies un ļoti labprāt uzklausīsim to, kas jums ir sakāms. Lūdzu, dod jums vārdu.